pēdējā diena, pēdējā šī gada sesijā, un es pasludinu sēdi par atklātu. Pirmais ziņojums, kas šodien ir izskatāms, ir par lūgumrakstu komitejas darbību 2015.